sagatavojušas um, grozījumus saskaņā ar parlamenta reglamentu 231. pāntu. Uh, un ja 24 stundu laikā nebūs um, iesniegti iebildumi vismaz no 40 kolēģiem, tad uh, šie grozījumi tiks pieņemti un jūs varat to, ar to iepazīties ar visiem šiem dokumentiem arī šīs sēdes protokolā. Kopīgi ar padomas priekšsēdētāju